debates. Svinbarna ziņojums par centrālās bankas pilnvaru piemērot sankcijas un Roberta Galtieri ziņojums par statistikas informācijas vākšanu. Katram referentam pat četrām minūtēm Galtieri kungs pirmais. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisāru kungs. Parlaments konsultāciju procedūras ietvaros izteica savu viedokli par Eiropas centrālās bankas regulu, runājot par statistiskās informācijas vākšanu. Šī regula ļauj Eiropas centrālajai bankai uzlikt arī sankcijas, un tas ir viens no galvenajiem statistikas instrumentiem priekšlikums pamatojas uz jauno bankas uzraudzības sistēmu, kas dod lielu varu Eiropas centrālajai bankai, turpmāk ECB, runājot par statistikas apstrādi. Tas ļaus Eiropas centrālajai bankai izmantot konfidenciālo statistisko informāciju, tāpat kā to dara Nacionālās bankas savā makroprudenciālās pāraudzības procesā. ECB varēs nodot šo konfidenciālu informāciju arī nacionālajām varas iestādēm, nacionālajām bankām, kā arī Eiropas stabilitātes mehānismam. Lai tie varētu veikt savas funkcijas. Pagājušajā novembrī ekon komitejā tika pieņemts ziņojums, kas atbalsta ECB vēlmes, un referents uzskata, kā datu labākā aizsardzība, vākšana un nodošana ir ārkārtīgi svarīga. Viens grozījums paredz pienākumu runājot par informācijas saņemšanu, par statistikas saņemšanas, ka ir jāspēr nepieciešamie soļi, lai aizsargātu šo informāciju. Ir arī citi grozījumi, kas stiprina dažus no punktiem, kas ECB rekomendācijās nebija. Īpaši saistībā ar caurskatāmību informācijas atklāšanu, kā arī informācijas vākšanas mehānismu, kā arī dažas statistikas vākšanas pienākumu funkcijas. Runa, protams, ir arī par nevērību jeb apzinātu nevērību, ko varētu piekopt kādas statistikas aģentūras. Šeit ir ārkārtīgi nepieciešama proporcionalitāte. Pieņemt šādu dokumentu ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas stiprinātu ECB uzraudzības lomu, ņemot vērā Banku Savienības izveidi, un es domāju, ka parlaments pieņems ekad rekomendācijas lai padomi varētu šo dokumentu pieņemt pēc iespējas ātrāk. Ņemot vērā, ka pastāv konsens par šiem diviem ziņojumiem, es domāju, tas arī ir labs iemesls, kāpēc padomi varētu aktīvi izmantot šīs rekomendācijas. Paldies! Tagad Svinbarnas konce. Maksimums četras minūtes. Paldies! Gribētu pateikties Van Overvald kungam, ko viņš izdarīja pirms viņš aizgāja no parlamenta, lai strādātu Beļģijā kā finanses ministrs. Es turpināju šo darbu, izmantojot viņa metodas. Gribētu pateikties arī ēnu referentiem no politiskajām grupām, kas sadarbojās. Lai gan mums bija dažas atšķirības un dažādi uzskati par mazajiem punktiem, kopumā mums bija vienota nostāja. Pagājušajā parlamentā mēs mainījām ECB lomu. Tā vairs nav tikai ECB parastā loma, tā tagad var arī uzraudzīt lielākās bankas kā arī šajā mehānismā var iestāties bankas ārpus eirozonas. Banku savienība ir fundamentāli izmainījusi ECB funkcijas. Tām ir gan monetārā politikas funkcija, bet uzraudzības funkcija tā ir, protams, atbildīga. Trialogā parlaments mēģināja runāt par ECB operāciju caurskandam caurskatāmību, un Eiropas centrāla bankas pretojās. Taču mums notika informācijas apmaiņa tā, lai būtu kāda demokrātiska klātbūtne. Es turpināju šai pašā garā atbildība un caurskatāmība, kur vien iespējams. Sākuma projektā, runājot par sankcijām, banka varēja lemt, vai tā būtu publiska. Nebija arī nekādu termiņu, Viņu mandātā bija jautājums par to, vai atklāt šo informāciju vai nē. Dažos apstākļos informācijas nepublicēšana varētu būt derīga, piemēram, ja ir liela krīzes situācija, vai arī ir bailes, ka cilvēki ņems naudu ārā no bankas. Taču normālā darbībā publikai būtu jābūt informācijai par to. Tas, ka mēs esam katra laikraksta pirmajā lapā uzliek jaunu atbildību, tāpēc mums ir kompromiss ar politiskajām grupām, trīs gadu laika limits, tad ECB vairs nevar slēpt šo faktu, ka sankcijas ir bijušas. Vienā jomā mēs neatradām kompromisu, proti es ticu nevainīgs, kamēr nav pierādīta vaina principam. Tas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs. Taču, manuprāt, loģiski būtu arī, ja lēmums ir pieņemts un vēl ir apelācijas iespēja, tad mums vajadzētu pagaidīt. Ja mēs šādu nodrošinājumu nevietojam, tad banka varētu zaudēt nopietnu vērtību akcijās un iespējams pēc tam apelācijas tiesā būs cits rezultāts. Domāju, ka atklāšanas process varētu pastiprināt visu ECB darbību efektivitāti, runājot par uzraudzības funkciju. Tāpēc ceru, ka vairākums politisko grupu varētu atbalstīt centristu viedokli, paaugstināt caurskatāmību. Runājot par Galtierijas ziņojumu, man nekas nav ko papildināt Protams, regulācijas kvalitāte ir atkarīga no statistikas kvalitāti, un vienīgā kvalitatīvā uzraudzība var būt pamaidojoties uz klātītiem datiem. Tāpēc šie divi ziņojumi ir ārkārtīgi svarīgi, un es ceru, ka tos atbalstīs rīt. Paldies! Lords Hills, trīs minūtes. Paldies priekšsēdētājiem par iespējas pārunāt ECB sankcijas un statistisko informāciju. Gribētu apsveikt abus referentus. Sankcija rekomendācija ir ārkārtīgi svarīga, jo tas arī ir solis uz banku savienību, tas dod bankai iespēju nodrošināt likumu izpildi. Komisija atbalsta rekomendāciju mērķus tā kā sankcijas var atstāt lielas reputācijas un finansiālu problēmas, tad likumiem ir jābūt ārkārtīgi skaidriem, jo tie var tikt apstrīdēti tiesā. Komisijai nav īpašu iebildumu pret Eiropas centrālās bankas rekomendācijām un parlamenta rekomendācijām. Taču juridiskie dienesti ir atraduši divas nekonsekvences starp abām rekomendācijām tai saistībā arī ar regulu par vienoto uzraugu. Viens saistās ar sankciju iespēju ne tikai par samām regulām, bet arī izmantojot Eiropas Savienības likumu. Otrais saistās ar publikāciju. ECB un parlaments uzskata, ka ECB var novilcināt lietu līdz apelācijas tiesas lēmumam. Es redzu šeit loģiku, kāpēc arī ECB to vēlas, taču ir juridiska nekonsekvence ar SSM, ja vienotā uzraudzības mehānisma likumu, kur ir pienākums publicēt šo informāciju. To vajadzētu pārdomāt, ko šeit darīt. Nākošais parlamentai tokajās nedēļās Komisija tuvākās nedēļās būs savs viedoklis, un mēs strādāsim kopā ar jums un Eiropas centrālo banku, lai mēs varētu izstrādāt efektīvu nodrošināšanas sistēmu. Runājot par statistiku, komisija oktobrī jau izdeva savu viedokli mums patīk, ka statistiskās informācijas vākšana saistās ar jaunajām kompetencām, runājot par prudenciālu uzraucību. Tas ļaus konfidenciālo statistisko informāciju izplatīt starp visām iestādēm, kas ir iesaistītas šajā procesā. Minimizēs arī administratīvo slodzi, jo datus vajadzēs savākt tikai vienreiz. Tāpēc mēs atbalstam parlamenta ziņojumu un piekrītam arī ekon ziņojumam runājot par statiskās informācijas konfidencialitāti. Paldies! Paldies! Precīzi. Balts kungs. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Tautas partija uh, augstu vērtē šīs debates, ir skaidri jānosaka ECB kompetences, uh, piemēram, pieprasot statistiku un uzliekot sankcijas. ECB un uh, VUM negrib, nevar skaldīt un valdīt, kā vien tām tīk. Un uh, parlamentam arī noteikti ir jāveic savas kontrolas funkcijas. Pieprasot statistiku, ECB ir jāgarantē, ka konfidenciāli dati tādi arī paliek. Uh, un ETP grupa vēlas paust savas bažas par to, cik daudz datu drīkstētu teorētiski prasīt ECB. Ir jāievēro proporcionalitātes princips un e, jāsaka, ka e, attiecībā uz e, maziem un vidējiem finanšu institūtiem šeit nevajadzētu uzlikt pārāk daudz pienākumu, piemēram, par informācijas sniegšanu, jo, piemēram, jau valstī šādi dati ir pieejami ir jābūt uh, tādām labām, pārdomātām struktūrām, lai uh, tādējādi varētu labi ievākt un izvērtēt datus. Mēs uh, esam pieņēmuši konkrēts noteikums, pateicoties attiecīgiem direktīvām, un ECB nevajadzētu šeit kaut ko mēģināt uh, atšķaidīt. Tas attiecas gan uz ziņojumu apjomu, gan regularitāti. Es gribēju teikt, ka sadarbība ar dalību valstu uh, iestādēm ir svarīga, VUM un ECB ir jāievēro. Uh, Eh, konfidencialitāte, un eh, tās var eh, kaut ko darīt tad, ja visi citi juridiskie instrumenti jau ir izsmelti, un jādomā arī par vienādu konkurētspēju, par proporcionalitāti. Ekonu komiteja arī lūdza, lai šeit notiktu startautiska datu apmaiņa. Paldies! Kiitos. Seuraavaksi edustaja. Paldies. Tālāk uzstājas Mavridis kungs sociālistu un demokrātu grupas vārdām. Paldies. Šī regulas pārskatīšana par ECB tiesībām noteikts sankcijas par uh, saistību nepildi ir uh, saskaņots ar uh, vienotā uzraudzības mehānisma regulu. Šīs pilnvaras ir paplašinātas, lai uh, Uh, Eiropas centrālā banka varētu noteikt administratīvos sodus saistībā ar savām uzraudzības funkcijām. Uh, Un e, šajā sakarā ekonomikas komitejas priekšlikums padomei ir vērsts uz teksta uzlabošanu vairākos punktos. Pirmkārt, uzsverot, ka ECB ir jārīkojas, izturoties vienlīdzīgi pret visām kredīti iestādēm un, un ka nedrīkst pieļaut diskrimināciju pēc dalību valsts izcelsmes. Tālāk. Uh, sankciju noteikšana stājas spēkā no dat, datuma, kad lēmums ir pieņems, nevis no tā brīža, kad pārkāpums ir noticis. Un treškārt jānodrošina caurskatāmību publicējot uh, lēmumu nekavējoties. Izņēmums ir tad, ja lēmums ir pārsūdzēts, tad var paredzēt trīs gadu atlikšanu un ir jānodrošina finanšu tirgu stabilitāti. Šobrīd mēs gribam paust pāžas par Eiropas tautas partijas iesniegto grozījumu, kas paredz a, iespēju atlikt lēmumu publicēšanu uz ilgāku laiku līdz tam brīdim, kad ir izsmelts visas apelācijas iespējas. Šis uh, formulējums ir pretrunā ar atklātības principu, un mēs uzskatām, ka ir iespējams rast uh, līdzsvarotu risinājumu, tai pašā laikā nodrošinot atklātības principu ievērošanu. Paldies! Tālāk uzstājas Ožoga kungs EKR grupas vārtā. Paldies priekšsēdētāji! Dāmas un kungi! Eh, nesenā finanšu krīze ir sagrāvusi uzticību banku sektoram un ir ļoti svarīgi, lai būtu eh, stingra uzraudzības sistēma un atklātība šā sektora darbībā, lai varētu novērst eh, krīzes atkārtošanās iespējas. Statistikas datu apkopošana ir svarīga, bet tā pašā laikā ir jāsargā, jāaizsargā konfidenciālā informācija. Un e, principā es atbalstu abus e, ziņojumus, un es uzskatu, ka arī e, iesniegtie grozījumi ir līdzsvaroti, bet tomēr man ir bāžas par uh, to, ka šādas svarīgas pilnvaras tiek nodotas Eiropas Savienības līmenim, jo tas ir tikai tāds viens elements lielākā kopainā, kad dalību valstu dažādas sistēmas tiek uh, savienotas un šajā jautājumā man ir skeptiska attieksme. Un tagad uzstājas Van Juvenhausens kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Sākumā gribēju pateikties referentiem un arī citiem kolēģiem, kas eh, ir ieguldījuši darbu ziņojumu tapšanā. Priekšsēdētāji kungs, eh, pēdējo gadu laikā mēs esam redzējuši, ka neatbilstīga uzraudzība bankām var patiešām radīt lielu kaitējumu finanšu uh, tirgiem. Jāsaka, ka 4. novembrī ir uh, uzsākta šis, uzsākts vienotais Uh, uzraudzības mehānisms, tieši tādēļ jāparūpēs, lai ECB saņemtu informāciju ātri, lai tā varētu darīt uh, savu darbu efektīvu, tad, ja, piemēram, bankas pārkāpja normas, uh, arī finanšu krīzes laikā it īpaši. Un šajos divajo, divos ziņojumos ir aplūkot ļoti būtiski temati, un mums ir jāņem vērā vairāk principi. Pirmām kārtām ir jāspēcina finanšu sektors, ir jābūt adekvātai uz uzraudzībai ir jācīnās pret pārkāpumiem banku sektoru laikā, lai varētu uh, atjaunot uzticību banku sektoram gan Eiropā, gan arī starptautiskajā arēnā. Un tajā pašā laikā vajadzētu būt arī finansiālajai uh, uzticībai, ir uh, šim sektoram jākļūst stabilākam. Tās bankas, kas neievēro noteikums, ir jāsoda un. Otram kārtām ir jāizvairās no finanšu nestabilitātes un ir eh, rūpīgi jāskatās, kuras eh, bankas ir veikušas pārkāpumus un st finanšu stabilitātes garantēšana nozīmē to, ka um, lēmumi par sankcijām un sodiem ir jāpublicē tad, kad beidzot ir zināms, kura banka ko ir nodarījusi. Un eh, trešām kārtām ir jāuzlabo informācijas apmaiņas ar bankām un uzraugiem. Mēs ceram, ka tas notiks pēc iespējas ātrāk un tādēļ arī atbalstīsim ar grozījums, kur par to ir runāts. Paldies, turpina priekšsēdētājs, un tagad došu vārdu Matijas kungam eh, uh, gojvādā. Uh, Mr. Um, Kīgolt, uh, for the Greens. Uh... Kīgolda kungs tomēr Pusotru minūtu no zaļajiem. Jā, ļoti lakoniski, dārgie kolēģi. Dārgais priekšsēdētāja kungs, dārgā Keja Svinberna, runājot par šiem ziņojumiem, nu, jāsaka, ka sadarbība norisinājās ļoti tādā patīkamā gaisotnē, nebija daudz konfliktu, un man ir tikai dažas piezīmes, piemēram, statistika kopējai uzraudzībai. Uh, domāju, ka likumdošana īsti nav problēma, varbūt eh, piemērošana praksē ir lielāka problēma, tādēļ gribēju pavaicāt, vai patiešām tas ir proporcionāli, ka ECB varēs eh, mazāk par 50 tūkstošiem, tātad attiecībā uz eh, vismazākajām bankām, kam pat ir mazāks kapitāls par 50 tūkstošiem eiro varēs Um, saņemt statistiku, nu kurš tad te vispār ir uh, domājis par proporcionalitātes principu? Arī Balca kungs teica, ka tā mēs radīsim uh, pārāk lielu informācijas plūsmu un varbūt finanšu institūti būs nu, pārlieku centīgi, varbūt, ka komisija tomēr varētu vēlreiz pārskatīt proporcionalitātes principu. Runājot par sankcijām, tas ir tas lielākais strīdu sābols, kurā vajadzēja iegosties uh, Mēs uzskatām, ka juridiskais uh, princips ir galvenais, ja ņemam vērā tiesiskas valsts uh, pamatus. Ja sa pret sankcijām nav iespējams cīnīties, tas jau arī vairs nav tiesiski, un, piemēram, sankcijas jau stājas spēkā publicējot informāciju par tām, tādēļ mēs atbalstām to, ka uh, diemžēl runātais tiek pārtraukts, jā, un es labprāt gribētu dzirdēt no komisijas, kā varētu uh, atrisināt problēmas ar 16, 18 un 6 pantiem vienotā uzraudzības mehānisma regulā. Paldies! Tagad Flina, o Flina kungs, FDD grupas vārdā. Uh, last, uh, econ... Pēdējā ekon komitejas sanāksmē es teicu Dragī kungam, ka jūtu viņam līdzi, un, un es joprojām jūtu viņam līdzi, ka ir jā. Ja jākoriģē tā šad un tad šīs pilnvaras pēkšņi, uh, lai pārvaldītu neoptimālu valūtas zonu, lai, iz, lai apspiestu jebkādas nacionālās jūtas un nav jau iespējams radīt nosacījumus šādas zonas darbībai. Tad būtu jāizmanto cietsirdīga politiska vara, lai noteiktu dažādas kultūras un struktūrālas pārmaiņas tās uzspiežot valstīm. Bet uh, saprātīgākais risinājums būtu demontēt šo eirozonu, atgriezties pie nacionālām valūtām un tādā gadījumā arī varētu eh, pieņemt lēmumus par procentu likmēm atbilstoši katras valsts ekonomiskajām interesēm. Jūs vēlaties padziļināt e ECB pilnvaras var jau to saprast, bet tā ir tāda uh, vienkārši caurumu uh, aizlāpīšana tā vietā, lai atteiktos no eiro un to nosūtītu vēstures mēslainē. Paldies, tagad vārds Marusik kungam. Panie Przewodniczący, Szanowni Paldies, priekšsēdētāji, kungs, dāmas un kungi. Mēs šeit atrodamies, tuvojas jau pusnakts stunda, un tas liecina par to, ka šie jautājumi mums nav vienlaici, vienaldzīgi. Mēs runājam par detaļām, eh, par to, kā darbojas Eiropas centrālā banka, bet būtībā jau problēmas sakne nav šīs pilnvaras, bet gan uh, sistēmas darbība. Šī sistēma darbojas uh, kontrolējot eiro piedāvājumu. Visa šī uh, procesa rezultātā Eiropas centrālajai bankai ir izdevīga deflācija, uh, un eiro vērtības pieaugums. Savukārt šāda politika rada zaudējumus valūtas izmantotājiem. Kā pagātnē katrai valstī bija sava valūta, kuru tā varēja kontrolēt, un tagad mēs barojam šo milzīgo Eiropas parazītu, kas ir izraisījis krīzi. Un tiešām mēs aiz kokiem neredzam mežu. Mēs tagad strīdamies par sīkām detaļām tā vietā, lai atgrieztos pie nacionālajām valūtām. Paldies, tagad vārds Ferber kungam. Ja, vielen Dank, Herr Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dārgās kolēģis, dārgie kolēģi. Tagad mēs te nerunājam par jā vai nē eiro, nē, mēs runājam par banku uzraudzību, banku savienību, lai šīs struktūras varētu veikt sev uzticētos uzdevumus. Un, protams, arī ECB ir nepieciešama statistika, arī vienotajam uzraudzības mehānismam tā ir nepieciešama, lai tās bankas, kas ir jāuzrauga, varētu tikt sankcionētas, ja tās nav izdevumas izpildījušas visus uzraudzības normas. Nacionālajie uzraugi to ir darījuši līdz šim, un tagad tās bankas, ko kontrolē ECB, um, to noteikti būs spiests ievērot. Es no ETP grupas augstu vērtēšos priekšlikums. Es gribu galvenokārt runāt par sankcijām, jo savas grupas vārdā strādāju tieši pie šī jautājuma. Tā tad nevajadzētu uh, sodīt bankas pirms uh, ir noslēgusies tiesvedības procedūra, ja mēs runājam par dalību valstu uzraudzības struktūrām, tā tas arī ir noticis. Nevajadzētu sodīt jau it kā pirms tam. Un ir jāuzdod šis interesantais jautājums, kur tad uh, šī nauda plūdīs. Piemēram, uh, biju pārsteigts, ka ar sankcijās iekasēto naudu uh, Uh, nefinansēs banku glābšanas mehānismu, mums ir jāpadomā, vai tas piešā, patiešām ir jēgpilni. Es gribu teikt, ka Tas katrā ziņā nevarēs palīdzēt piepildīt šo mehānismu ar milzīgām naudas summām. Administratīvās procedūras šādos gadījumos nu, nav pārāk ienesīgas. Ja mēs runājam par startautisko datu apmaiņu, es uzskatu, ka tas ir nepieciešams. Paldies, dārgais Olīrēna! Paldies! Tagad vārds Fernandesa kungam. Vien. Muchas gracias, presidente Paldies! Paldies. Banku savienība tojas, uzraudzības mehānisms arī sāk strādāt. Drīz mums būs banku rezultātu fonds. Ja mēs domājam par depozītu garantijām, tas ar vēl priekšā, bet ar to vien nepietiek. 55 miljardi Tāpēc sociālistiem ir grozījums, kas ļauj iegūt ieņēmumus, kas būtu adekvāti nepieciešajām sankcijām. Mēs esam atbalstījuši arī Ferra kungu, runājot par papildu finansējumu, un mēs gribam, lai tas būtu patiesi eiropisks veidojums. Uh, Balsojiet par mūsu grozījumu, tas stiprina Eiropas banku projektu. Paldies! Lukas kungs. Priekšsēdētāji, šeit mums Eh, nav kam piesieties, ja mēs eh, esam par eh, banku savienību, un tad banku uzraudzības mehānisms ir viena no svarīgākajām struktūrām, bet, nu, tieši šeit suns ir aprakts vai institūcija, kas ir atbildīga par uh, finanšu injekcijām, būs arī kontroli veicošā uh, institūcija, vai šeit neradīsies interešu konflikti. Nu, tie jau ir pieredzēti, ņemot vērā ECB piekopto finansēšanas politiku. Tā iepērk uh, dažādu valstu obligācijas, garantējot likvidāciju. Uh, Un tā ir institūcija, kas ir atbildīga par mūsu naudu, par visu mūsu finanšu un kredītu sistēmu. E, tā arī piešķir kredītus MVU. Jāsaka, ka tā ir tāda super institūcija, kurai nav demokrātisks kontrols. To arī nevaram uh, demokrātiski kontrolēt, un to mēs Eiropā nevarētu pieļaut. Paldies! Paldies! Ānemana kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu, atkal mēs mēģinam eh, darīt eh, vēl kaut ko neiedzīgu, un tas viss jau ir galīgi izgāzies no eņģiem, un ECB eh, e mēs gribam vēl piešķirt kaut kādas papildus pilnvaras. Tad, kad mēs e, tehniskām un neievēlētām ES institūcijām e, piešķiram jaunas pilnvaras, nu tas ir vienkārši neiedomājami, un e, tad tas notiek ar pieliekot nāzi pie rīkles, sakot, ka eiro ir mūsu kopīgā valūta, tā ir sabiedriska vērtība, mums tā ir jāaizsargā. Un Eiropas Savienības kritiķi un skeptiķi mums atkal pārmetīs, ka mēs te gribam uzspiest ideoloģiju, mēs esam pret eiro, jo ka šī vienotā valūta ir politiska, vājprātīga ideja. Mēs paši esam šīs vienotās mašinērijas upuri, jau kļuvuši akli, nesaprotam, ko darām. Un īstenībā valūtai ir jābūt ekonomiskās patiesības atspoguļojumam. Paldies! Caunč, kungs, pusotru minūti. Besēdā, spoštovane kolegice in kolegi, banke so. Paldies, dāmas un kungi! bankas bieži vien tiek diskutētas. Mēs par tām daudz runājam, gribētu pateikties abiem referentiem par labu paveiktu darbu. Mēs visi piekrītam, ka globālā krīze radīja daudzas problēmas. Dabas dalī, dažas dalība valstis no krīzes izgājušas, taču krīze bija banku sliktas darbības rezultāti sistēma netika pārvaldīta, netika kontrolēta pietiekami labi. Tāpēc mēs negribam, lai vēsture atkārtojas, un mums ir jāpanāk, lai ECB nodrošinātu mūsu intereses, kompāniju intereses, banku intereses. Ja mēs gribam efektīvu sistēmu, mums ir nepieciešami rīki. Un šīs regulas mums dod šo iespēju. Taču šeit ir nepieciešama arī caurskatāmība. Paldies, Stolojan kungs! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es atbalstu padomas priekšlikumus saistīt ECB varu ar jauno funkciju uzraudzībā par lielākajām bankām. Eiropas zonā. Mēs varam, protams, runāt par to, ka šī vara bez varas uzlikt sankcijas, ja ir kādi pārkāpumi, būtu neefektīvi, ja tādas nav. Tad mēs to nevaram darīt. Savukārt sankcijas nevar piemērot bez statistikas. Tā kā šie jautājumi ir ļoti nopietni saistīti un viss process varētu tikt apdraudēts, runājot par uzraucību un par ticamību Eiropas centrālajai bankai. Eiropas centrālajai bankai un padomēji vajadzētu ņemt vērā Eiropas parlamenta rekomendācijas, jo tās sniedz lielāku skaidrību attiecībā uz caurskatāmību šajā procesā un arī attiecībā uz attiecībām starp ECB un Nacionālo valstu centrālajām bankām. Paldies, Nīdermajer kungs! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Gribētu apsveikt iepriekšējo parlamentu un padomi, kas ievadīja šo banku savienību, kas ir ārkārtīgi svarīga mums visiem gribētu arī novēlēt visu iespējamo veiksmē ECB, bet process vēl nav beidzies, vēl šis un tas ir jāpabeidz. Un mums ir jānodrošina, ka šī likumdiešana strādā tā, kā tai būtu jāstrādā un kā mēs to vēlamies, piemēram, runājot par likviditāti un citiem aspektiem. Manuprāt, šie priekšlikumi ir ļoti labi, ekon ir labi pastrādājis Runājot par sankcijām, caurskatāmība un efektivitāte ir, protams, pretēji jēdzieni, un šeit ir nepieciešams prātīgs kompromiss. Ja mēs atklājam informāciju pārāk ātri, tas varētu nonākt pie lieliem zaudējumiem. Statistikas ziņā gribu teikt, ka statistiskās prasības no centrālām bankām vienmēr ir pārmērīgas. Domāju, ka Eiropas centrālajai bankai un padomēji vajadzētu domāt par to, kā samazināt statistikas slodzi finanses sektorā. Paldies! Nākošais Maletičs kundze. Paldies, priekšstādātāj kungs! Lords Hills un referenti runāja par datu nepieciešamību un sankciju nepieciešamību, ja ir kādi pārkāpumi. Šie ziņojumi stiprina šos jautājumus un tāpēc stiprina Banku Savienību, kas ir mūsu mēķis. Tāpēc mēs piekrītam šiem ziņojumiem, un tas atainojas arī mūsu diskusijā. Es piekrītu, ka ECB, lai varētu īstenot savu lomu, ir jābūt pieejai konfidenciāliem datiem, taču sistēmai ir jābūt vienkāršai, skaidrai un jāņem vērā nacionālās procedūras. Runājot par sankcijām, uzraudzībai ir jāiet kopā ar pasākumiem, kas ļautu bankām uh, likvidēt pārkāpumus. Šie jautājumi ir jādefinē ļoti precīzi starp nacionālo un ECB līmeni. Paldies! Ziņojums iet šai virzienā. Paldies! Karas kungs. Godātais priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi. Jā, Banku Savienība ir nepieciešama, mēs tai dodam zaļo gaismu un esam ļoti priecīgi, ka abi ziņojumi sagatavo divus papildus instrumentus Eiropas centrālajai bankai, proti statistikas apkopošana no vienas puses un uh, no otras puses sankciju mehānisms. Uh, lai tā varētu pietiekami efektīvi darboties Banku Savienībā. Runājot par statistiku, šeit eh, trūkst proporcionalitātes. Tā vēl nav pilnībā īstenota. Ja runājam par sankciju mehānismu, mēs sakām, jā, tas ir nepieciešams, jo normas bez sankcijām ir kā uh, sakodiens bez zobiem vai zivs bez ūdens, un mums vajadzētu parūpēties par to, lai uh, publiskošana uh, notiktu tad, tātad, lai informācija par sankcijām tiktu uh, publicēta tikai tad, uh, kad būs noslēgusies tiesvedības procedūra, lai bankas institūcijas netiktu sodīts divreiz un. Uh, ir jāievēro, kā arī tirgus mehānismi ietekmē um, šīs bankas un um, mehānismus. Jāsaka, ka ziņojumi ir labi pārdomāti. Es domāju, tas ir vēl papildus ķieģelīts šajā kopīgajā uh, finanšu un banku sistēmā, lai tā kļūtu vēl stabilāka. Paldies! Un tagad Kircos kungs. Viena minūte, trīsdesmit sekundes. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos atbalstīt uh, grozījumu par globālos uh, dimensiju šīm sankcijām. Es domāju, ka Eiropas Savienības bankas, kas strādā ASV, ir pakļauts daudz stingrākai uzraudzībai salīdzinājumā ar uh, ASV bankām, kas strādā Eiropā. Tas varētu radīt negodīgus konkurences nosacījumus globālā tirgu un tas varētu radīt arī stimulus ASV noteikt ļoti augstas sankcijas Eiropas bankām, un presē par šādiem gadījumiem jau ir nācies lasīt. Es domāju, ka ar šo grozījumu mēs ejam pareizā virzienā, bet kopumā aina ir pozitīva. Tas ir svarīgs uh, lēmums Eiropas Banku Savienības izveidē. Mēs zinām, ka Eiropas centrālās bankas uh, vadītājs ir ļoti kompetents, darbojas labi un efektīvi, un es gribu uzteikt arī Lordu Hillu, kurš ļoti veiksmīgi un efektīvi strādā. Uh, Un arī es vēlētos pateikties ekon komitejas deputātiem, kuri ir ļoti labu darbu veikuši. Tas ir pozitīvs signāls Eiropas Savienībai. Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra, divi runātāji, katram viena minūte. Vispirms Marijas. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, runāju par infrešu konfliktu. Eiropas centrālā banka īsteno finanšu politiku, tā ir paplašinātas pilnvaras. Tā ir pašā laikā Eiropas centrālā banka veic uzraudzību. Tā uzrauga 130 uh, sistēmiskas bankas, kam pieder 81% no banku sektora aktīviem. Tā pašā laikā Eiropas centrālā banka ir valstu kreditors. Un tā ir uzprā, uzpirkusi 217 miljārdus uh, valsts parādzīmju obligāciju. Un šeit ir uh, uzskatām redzams pastāvošais uh, interešu konflikts. Uh, kaut gan Eiropas centrālajai bankai būtu jānodrošina politisks pretsvars šādai situācijai. Tagad vārds Virgas kungam. Es uzstājos, lai nosodītu to, ko mēs uzskatām par Eiropas centrālās bankas pilnvaru paplašināšanu. Kad Eiropas zonu skāra krīze, ECB paplašināja savas pilnvaras, tā sāka uzpirkt valsts parādus sekundārajā tirgu, pēc tam tā nodrošināja ilgtermiņa likviditāti, pēc tam tā uzpirka toksiskas obligācijas, uh, un būtībā tā kļuva par toksisko atkritumu izgāstuvu, tēlaini izsakoties. Tagad tā iejaucas tādos jautājumos kā sociālā nodrošināšana un kā var e, viena institūcija iztenot gan uzraudzību, gan pati darboties kā banku iestāde Eiropas centrālai bankai nedrīkst piešķirt šīs pilnvaras, neīstenojot atbilstošu demokrātisko kontroli, jo visas šīs pilnvaras uh, būtībā uh, grauj demokrātiju Eiropā. Paldies. Gigolda kungs uh, vēlas uzdot zilās kartītes jautājumu Vigas kungam. Vai jūs piekrītat? atbildēt uz šo jautājumu. Gigolda kungs, 30 sekundes jūsu rīcībā. Ļoti īsti. E, man nu, tiešām ir apnicis. Mums notiek debates šobrīd par diviem konkrētiem tiesību aktiem. Un daži deputāti tagad stāstīja, kādēļ eiro ir slikts, citi sūdzējās par trojku, un citi izsaka tādas uh, vispārīgs apbalvojums par Eiropas centrālo banku. Vai jūs tiešām nevarētu pieturēties pie šo debašu temata? Un man tiešām ir apnicis, un jūs taču pats izlēmiet, vai jūs piedalāties šajā debatē vai ne. Priekšsēdētājs, es gan nesaklausīju šeit konkrētu jautājumu, bet Viegas kungs, ja vēlties, varat atbildēt uz šo jautājumu. Paldies! Man jau bija daudz, kas vēl sakāms, un es pateicos Gigolda kungam par šo iespēju uh, pabeigt uh, savu uzstāšanos. Nu, Eiropas centrālā banka, protams, nevar pildīt tikai tehniskas funkcijas, te ir arī politiska loma, bet šīs eh, tehniskās debats būtībā ir kļūda. Mēs nevaram šo visu situāciju reducēt uz tādu tehnisku problēmu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds Lordam Hilam komisijas vārdā. Jūs rīcībā ir nevairāk kā divas minūtes. Priekšsēdētāji kungs, varbūt šī ir arī vēla stunda, bet ir bijušas tiešām ļoti interesantas debates, un Kigolda kungs mūs atgādināja par to, ka šeit ir tāda tehniskā puse šīm debatēm runājot par finanšu pakalpojumiem, kas mums atgādina, ka detaļas dažkārt ir ļoti svarīgas. Komisija ir apstiprinājusi jau savu viedokli par statistikas e, regulu un tuvāko nedēļu laikā mēs apstiprināsim savu nostāju arī par sankcijām. Un Eh, šeit izskanēja runās eh, tas, cik svarīgi ir, lai dati būtu konfidenciāli, lai būtu vienāda attieksme pret visiem un lai tiktu īstenota uzraudzība. Es pateicos Eiropas centrālajai bankai par to, ka tā ir sagatavojusi šos divus ieteikumus uh, Eiropas komisijai, uh, parlamentam un padomei. Ir svarīgi, lai mums būtu darboties spējīgs stabils uh, sankciju mehānisms, un kā jau es iepriekš norādīju, šeit vēl ir uh, jāprecizē jautājumi par viena no rekomendācijām un tās uh, juridisko pamatu. Esmu gatavs strādāt ar parlamentu, Eiropas centrālo banku un padomi, lai Eh, šo darbu pabeigtu, un es vēlos arī pateikties Svinbērnas kundzei un Galtjērī kungam par viņu ziņojumiem, kas ir mums viela pārdomām un kas mums ir parādījuši arī uh, iespējamos risinājumus. Paldies tagad abiem referentiem, uh, katram pa divām minūtēm. Lūdzu, vispirms Galtjērī kungs. Paldies. Es domāju, ka divas minūtes nerunāšu. Man šķiet, ka runājot par statistiku, šeit ir vispārēja piekrišana kas, protams, sakrīt ar Eiropas komisijas viedokli. Es ceru, ka rīt mums būs plašs atbalsts. Un, kā jau teicu, padome arī ņems vērā mūsu rekomendācijas. Ir dažas problēmas otrajā ziņojumā juridisks un politiskas, tehniskas. Es ņem vērā, ko komisārs teica attiecībā uz šo juridisko pamatu un salīdzinājumu ar SSM Es ceru, ka tas tiks ņemts vērā, kad mēs balsosim par šiem punktiem. Paldies! Svinbarnas kundze, divas minūtes maksimums. Paldies! Tehnisks problēmas vēlajā vakarā. Es domāju, ka nepieciešams vērst uzmanību uz sankciju skaidrību un caurskatāmību. Es uzskatu, ka ir šis jautājums, kas ir ļoti kontroversāls, protams, par apelācijas lēmumu gaidīšanas periodu. Domāju, ka komisija varētu sniegt padomu, kā sabalansēt izziņošanu un apelāciju jāsabalansē ir arī SSM likumi ar šo ziņojumu, kā arī kompāniju saraksta izmantošanu un tirgus izkropļošanu. Esmu pārliecināta, ka komisija atradīs risinājumu un tāpēc aicinu kolēģus rīt uzsvērt šo jautājumu balsojumā. Paldies! Paldies Svinbērns kundzei Un debats ir beigušās. Balsojums būs rīt. Nākošā sēde rīt 26. novembrī no 9 līdz 2 un arī pēcpusdienā.